uz aspektiem, kas attiec uh, tieši uz budžetu komiteju. Es um, um vēlētos uh, tātad uh, apsveikt to, ka mēs vispār pievēršamies šim jautājumam. Es priecājos par to, ka beidzot ir runa par vispārēju pieeju imigrācijas politikai, patvērumu politikai un ka tiek domāts par vairākiem aspektiem, kas ar to saistīts. Es priecājos par šo komisijas projektu. Vous allez réagir, quoi Oui, une approche holistique. Une approche holistique, oui. Enfin, c'est le terme. Euh, je dis global parce que ça me semble. Es teicu vispārēju pieeju, tāpēc, ka man šķiet, ka um, tas varbūt ir pareizāk nekā holistiska pieeja. Īpaši uzsvaru liek uz to, ka šajā vispārējā darba kārtībā ir divi mehānismi, kas bū, mums ir jāatbalsta jo jāsaka, ka dažas dalībvalsts izturās negribīgi vai bailīgi, proti runa ir par 40 tūkstošu cilvēku pārvietošanu, runa ir par 240 uh, um, miljoniem eiro, un tāpat ir runa par to, ka ir jāpārvieto bēgļi no dažādām bēgļu nometnēm. Tas ir pirmais, kas mums ir jādara, proti mums ir jācenšas atbalstīt komisijas pieeja šajā jautājumā. Otrais Es priecājos par to, ka ir paredzēts vairāk līdzekļu imigrācijas un patvēruma fondam, sākot ar 2016. Uh, gadu. Apmēram tie ir 200 uh, tūkstoši eiro. Bet komisijai būtu jāizvērtē pēc iespējas precīzāk uh, tās vajadzības, kas kādas ir šim te imigrācijas un patvērumu fondam, tas jādara pēc iespējas ātrāk. Un nepieciešamības gadījumā jānāk uh, klajā ar priekšlikumu palielināt līdzekļus uh, finanšu perspektīvu pārskatīšanas ietvaros, jo nav iespējams risināt problēmas, kā jau mēs dzirdējām no Leģerī kunga teiktā, uh, um, lai tiktu galā ar problēmām imigrācijas jomā turpmāko gadu laikā, ja mums nebūs šādu papildu līdzekļu. Es arī konstatēju to, ka ir palielināti līdzekļi, kas atvēlēti Frontex. Vēlos uh, pieprasīt divas lietas, proti, ka tiek paredzēti uh, finanšu līdzekļi un arī cilvēku resursi, lai uh, aģentūra varētu īstenot savu darbu. Uh, Un no komisijas mēs vēlamies arī informāciju par Frontex mandātu grozīšanu, lai varētu strādāt atpakaļ nosūtīšanas jomā. Esmu, paredzēju, esmu pamanījis, ka komisijas budžeta projektā attiecībā uz legālo imigrāciju un ārvalstu eh, pilsoņu integrāciju un efektīvu uh, stratēģiju atpakaļ nosūtīšanai šajā jomā uh, līdzekļi ir mm, samazināti salīdzinot ar 2015. gadu. Jāuzdod jautājums komisijai, vai tas tik tiešām ir saskaņā ar mūsu mērķiem. Lai Džerī Kungs jau arī par to runāja, ir nepieciešams harmonizēt procedūras un um, arī tiesu procedūras visiem patvērumu meklētājiem, gan mm, tas sakāms par um, tātad administratīviem pasākumiem, kas ir jāizceno, jo šobrīd situācija ir tāda, ka daži cilvēki, kas ierodas no vienas eh, un tās pašas valsts, tiksim, vienā dalībvalstī viņiem ir iespēja tikt uzņemtiem un otrā valstī nē. Priekšsēdētājs uzdod jautājumu, vai ir iespējams eh, pieprasīt patvērumu citā, valstī, citā dalībvalstī, ja vienā tā ir, tas ir atteikts. Atbilde - nē. Jūs ierodaties vienā dalībvalstī, attiecīgi tiek ņemti pirkstu nospiedumi, to pieminēja arī Leģerikungs, notiek nu, centieni identificēt no to valstu, no kuras jūs esat īraties, un šie nospiedumi, šie dati nonāk Eirodak uh, datu bāzē, un tad, kad šis cilvēks uh, ierodas citā dalībvalstī, sistēmā tiek pārbaudīts, vai šī cilvēka pirkstu nospiedumi jau nav datu bāzē, un tas nozīmē, ka uh, cilvēks, cilvēku pieteikums uh, nevar um, tikt apmierināts un viņš ir jānosūt atpakaļ uz valsti, kur viņš ir iesniedzis pirmo pieprasījumu. Es pieprasu arī to, lai aģentūrām netiktu tīri automātiski uzlikts par pienākumu samazināt darbinieku skaitu un ir jāņem vērā katras aģentūras uh, vajadzības un ir jādomā par stratēģiju uh, vidējā laika posmā un ilgtermiņā. Jūs dzirdējāt arī, Leģerī kungs teica, ir jāsaprot, kāda ir stratēģija attiecībā uz visām misijām. Tātad arī budžeta jomā un personāla jomā. Nu, priekšsēdētāji un cienījamie kolēģi, tas galvenokārt būs manā atzinuma projektā, kuru es uh, iesniegšu jūsu izska izskatīšanai, varēsiet izteikt savu kritiku un ieviest uzlabojumus. Liels paldies, ka tik īsā veidā un pavisam skaidri iepazīstinājāt ar savu atzinumu projektu, un kas arī turpina mūsu debats ar Leģerī kungu. Paldies arī par šo starpnieku lomu starp Libi komiteju un budžetu komiteju. Un tagad vārds Lavijas kungam. Grazie, prezidente. Paldies, prieksēdētā kungs. vidusjūras reģions, eh, tā pieminēšana vien cilvēkos izsauc bāžas. Un visas tās tautas un visas tās valstis, kuras dzīvo pa vidusjūru, ir nobežījušās. Es pats nāku no Sicīlijas, un eh, šajā periodā ļoti daudz migranti ir ieradušies tieši Sicīlijā. Mēs zinām, ka situācija pasliktinās vai ik stundu un eh, kā mēs varam palīdzēt vidusjūras valstīm un arī vidusjūras salām, lai tiktu ar to galā. Šeit mēs runājam par budžetu un, protams, eh, par budžetu arī vēlos minēt dažus vārdus. Šeit mēs nerunājam par kādu izņēmumu gadījumu, ne mēs runājam par procesu, kas ilgst jau gadiem un kas arī ilgs vēl vairākus gadus. Uh, Tādējādi es domāju, ka no budžeta viedokļa nē, Tā nebūs Dublīna 5, kas atrisinās šo jautājumu, jo nebūs pietiekama resursu, bet galvenokārt jau tādēļ, ka mēs runājam par šo redeployment, par to, kā citādāk tiks izmantoti budžeta līdzekļi. Taču šeit mēs runājam par tādu migrācijas procesu, kas ilgs gadiem. Mēs zinām, ka tur būs nepieciešami papildus resursi. Tādēļ uzskatu, ka komisijai būtu arī jādomā 16. Mm, gada budžeta budžetā adekvātus līdzekļus, un ja tam vēl arī pievienoju elementu to, ka valsts valdība vadītāji ir tikko lēmuši paredzēt šeit arī mm, šos hotspot, lai identificētu migrantus. Jā, varbūt mēs tagad runājam par 40 tūkstošu migrantu uh, Uh, kvotu, taču uh, vienā pat uh, nedēļas nogalē manā reģionā ierodas 5 līdz 6 tūkstoši. Tātad mēs runājam par pilnīgi citas dimensijas problēmu. Budžeta komitejai sadarbībā ar Libe komiteju jūs redzēsiet tādas lietas, ko jūs pat nevarat iedomāties. Uh, Un tas nav šīs Eiropas cienīgi. Līdz ar to es uzskatu, ka arī no budžeta viedokļa ļoti nepiec, ir nepieciešams rīkoties arī citādāk, pieņemt vēl papildus pasākumus. Tad ņemot vērā šos hotspot uh, par jaunu struktūru izveidi, lai varētu uzņemt šos migrantus, domāju, ka arī budžeta pieeja jābūt citādākai, paredzot uh, resursus Mm, kā tie ir nepieciešami un nevis domāt katru gadu par e, jauniem pasākumiem. Un noslēgumā vēl viens komentārs. Mēs tagad e, esam vasaras periodā un būs aizvien vairāk imigrantu. Līdz ar to uz robežām ir nepieciešams vairāk Eiropas. Paldies vēl vairāk. Paldies, Lavijas kungs. Tiksimies Katanā. Nous allons, nous allons rester là compte tenu de, de l'horaire. Il y aurait sans doute bien d'autres. Nu, noteikti būs vēl arī citi aspekti, par kuriem eh, jārunā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir viens no izšķirīgajiem jautājumiem, par kuriem būs eh, jādomā, apzinoties, ka imigrācijas plūsma ievērojami palielinās statistikas dati, kuras sniedza Leģerī kungs par to liecina. Tagad informēšu par tiem lēmumiem, kas pieņemt koordinātoru sanāksmē. 8. jūnijā tika nolēmts sagatavot atzinumu par 2014. gada ziņojumu Eiropas Investīcija bankas eh, darbam. Mūsu eh, kolēģi Gvardijas Sabās kundze to sagatavos, tāpat arī eh, atzinums par Establishing Provisional Measures for the Benefit of Italy and Greece Tātad tas jau atkal uh, sasaucas ar imigrācijas jautājumiem. EPP grupa būs atbildīga par šī atzinuma sagatavošanu. Un ņemot vērā, ka mūsu darbs, darba grafiks ir diezgan pilns, tik nolēmts, ka prezidents uh, apņems uh, nosūtīt vēstuli Libe komitejai ir paredzēts atzinums par fleksibilitātes instrumentu mobilizēšanu starptautiskajai aizsardzībai Itālijai un Grieķijai. Jose Emanuels Fernandes ir referents. Tālāk ziņojums par solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu. Avons maksāšanai 2016. gada budžetā. Kristoforo kungs ir atbildīgs par to EPP grupas vārdā. 16. jūnijā eh, koordinātori tikās ārkārtas sanāksmē, lai vienotos par to, kā vienlīdzīgi sadalīt lībe un budžeta komitejas uh, locekļus uh, to delegāciju sastāvā, kas uh, viesosies Sicilijā jūlijā. Un mēs vienojāmies astoņi locekļi no budžeta komitejas, četri locekļi no līga komitejas. Ņemot vērā interesi, kas tiek izrādīta, ir paredzēts, ka mēs varētu um, palielināt dalībnieku skaitu 12 no oficiālās delegācijas un 12 attiecīgi, kas pavadītu. Un ceram, ka līdz ar to būsim apmienājuši visu koordinātoru prasības, kas izskanēja šorīt. Un šorīt koordinātori nolēma, ka gadskārtējā eh, struktūrētā dialoga ietvaros mēs aicināsim komisiju pievērst īpašu uzmanību finanšu, eh, daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanai. Un komisijai šīs pārskatīšanas mērķis ir jāieraksta savā darba programmā 2016. gadam. Paudām arī vēlmi uzaicināt revīzijas palātas pārstāvis, lai viņi informētu par absorpcijas kapacitātēm, proti, kā Eiropas Savienības dalībvalstis izmanto kohēzijas līdzekļus, un īpaša misija par maksāju, tātad šiem nenosaktiem maksājumiem līdz pat daudzgad finanšu schēmas eh, beigām. Uh, mums eh, ļāva domāt, ka 2016. gadā tie būs tikai 2%, bet ja mēs paraugamies uz laika posmu no 2007. līdz 2013. gadam, mm, tie varētu būt šie 2%, eh, bet pašreizējā daudzgad eh, finanšu termiņa ietvaros varētu mm, gala posmā rasties tādas pašas problēmas. Mm. Mums ir jādomā arī par šiem īpašajiem fondiem un jāpārliecinās par to, ka neparādās eh, jauni mērķi, kas apdraud sākotnējos mērķus. Koordinātori arī apstiprināja eh, divas, eh, divas vēstuļu projektus. Viena ir paredzēta mūsu kolēģim Antonio Panceri, Viņš ir delegācija priekšsēdētāja konferences priekšsēdētājs, lai atbalstītu ideju par to, ka jāuzlabo koordinācijas starp kompetentajām iestā, eh, komisijām un eh, delegācijām. Un vēstuli Patričēlo kungam, kas vēlējās īpašu fondu, lai tiktu galā ar uh, problēmām, kurām saskars dažas valsts, ņemot vērā Krievijas embargo. Uh, Nu, tagad esat saņēmuši visu nepieciešamo informāciju, varam sākt balsošanu. Mums ir ļoti daudz punktu, par kuriem jābalso. Je vous invite à glisser votre carte électronique. Lūdzu, ievietojiet savas balsošanas kartes. Pārbaudīsim, vai sistēma darbojas. Euh, scrutin est ouvert. Sākam balsot. Vous avez tous voté. Le scrutin est. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Divi nav nobalsojuši, lai gan uh, kartīts ir ievietots. Nous manque un vote. Vēl viens nav nobalsojis. Lūdzu pārbaudiet. Non Bon, écoutez, euh, chacun a pu prendre ses dispositions. Nous avons d'abord à nous prononcer. Vispirms mums ir jābalso par uh, Jose Manuel Fernandes uh, ziņojumu 2016. gada budžets pilnvarojums trialogam. Beigas kungs, jā, pavisam īs uh, priekšsēdētāji. Uh, kolēģi Kolmēru un es esam iesnieguši e, vairākus grozījumus, trīs kopā. Viens ir par ārējiem e, finanšu instrumentiem. Mēs nevēlamies radīt papildus problēmas, vēlamies e, atrisināt problēmas. Atsaucam šos trīs iesniegtos grozījumus. Mēs vēlamies tomēr, lai ITER arī turpmāk būtu svarīgs eh, punkts, un lai tiktu paredzēts pienācīgas rezerves, un tālāk, kas attiec uz āriem finanšu instrumentiem, arī te uh, bija zināmas neskaidrības un iebildumi. Mēs domājam, ka nav īsi. Uh, eh, pareizi nepārtraukt pārdomāt eh, šo instrumentu saturu, arī tāpēc, ka mēs jau dzirdējām, kāds ir pašreizējais eh, konteksts, tāpēc arī eh, pavisam skaidri mēs vēlējāmies vēlreiz paust savu nostāju, bet nevēlējāmies arī sarežģīt visiem dzīvi ar to. Paldies, Beigas kungs, Holmējas kundze. Es vēlējos uh, um, pilnībā piekrist Beigas kungam un daži komentāri. ITER ziņojums ir paredzēts e, jau jūnijā, bet tagad komisija joprojām nezina, kad tas tiks sa e, sagatavots, un mēs joprojām nezinām, vai būs šāds ziņojums vai nebūs ziņojumi. Uh, Mm, mēs nevaram līdz ar to īstenot veiksmīgi ITER uh, projektu un steidzam ir nepieciešams uh, sagatavot šo ziņojumu vismaz līdz septembrim, lai mēs tad varētu izdarīt uh, secinājumus un attiecīgi to iestrādāt savā budžeta projektā, lai saprastu, kā risināt šo projektu, jo šobrīd, tā kā tas notiek, tas nav pieņemami. Jā, turpina priekšsēdētājs, ņemsim vērā tātad grozījumu, grozījumi, kurus jūs atsaucat, ir 40, 41, 42, 43? 41, 42, 43, parce que ça faisait l'objet d'un compromis. Tātad 41, 42, 43, tie ir apvienot kompromisu grozījumā. 41, 42, et euh, ils sont couverts par le compromis. 41, 42, tie ir iestrādāti E kompromisā, un 47, 73. Bet kas tad notiks ar e-kompromisu? Nē, tas atkrīt. Tātad, labi, viss skaidrs. Tagad varam sākt balsošanu. Trešais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret atturās noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturās noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturās noraidīts. Septītais grozījums par, ar mutisku uh, grozījumu believes at the draft budget uh, uh, for, uh, un tā tālāk un tā joprojām. Kas pār? Pret? Atturās? Pieņemts. Astotais grozījums ar mutisku grozījumu, notably due to the increasing uh, pressure of the immigration flows. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Devītais grozījums. Will pay uh, particular attention un tā tālāk to iebrājumu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturās. Noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret atturās, noraidīts. Kompromisā par, pret, atturās, pieņemts. Līdz ar to atkrīt 12, 13, 14. Kompromiss B par, pret, atturās, pieņemts. 18. grozījums par, ar mutisku grozījumu. Instead of criticism. Gebur. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 19. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 21. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 22. par pret atturās noraidīts 23. Divās daļās pirmā daļa ar mutisko grozījumu. No increase in real terms. Kiepur. Par pret atturās pieņemts otrā daļa ar mutisko grozījumu. emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Kibur. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. 24. pār. Pret. Atturās. Noredīts. Nu, Kompromiss C. Par. Pret atturās, pieņemts, atkrīt 27, 29, 30, 20, 34, 31. grozījums ar motisku grozījumu according to article 310 TFU The revenue and expenditure shown in the EU budget shall be in balance. Kas par? Pret atturās pieņemts. 32. ar mutisku grozījumu svītrojot tautau vārdu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 33. par. Pret. Mutisks grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss D. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt nākamie grozījumi.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 Norādīts. Kompromiss E par pret atturās pieņemts. 44. par pret atturās noraidīts. Kompromiss F par pret atturās pieņemts. 48. grozījums par pret atturās norēdīts. 49. par pret atturās pieņemts. 50. par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski. Personāla balsojums. Sākam balsot. 49. grozījums saka priekšsēdētājs. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. 50. grozījums. Balsojam par 50. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromiss G. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 54. Par. Pret. Atturās noraidīts, 56. par, nē, tas ir ārpus aptvēruma, nav pieņemams, tātad 57. Eh, par, pret, ar, mutisku grozījumu, include a second sentence in paragraph 26. Kas par, ar šo, par šo grozījumu, ar mutisko grozījumu? 57. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Kompromiss H par? Pret? atturās, pieņemts. 66. par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 70. par pret atturās noraidīts. 71. par pret atturās noraidīts. 72. par pret atturās noraidīts. 73. ticis atsaukt, 74. par pret pret, atturās, pieņemts, 75. par, pret, atturās, noraidīts, 76. par, pret, atturās, noraidīts, 77. par, pret, atturās, noraidīts, 78. par, pret, Tātad ar mutisku grozījumu. Aimed at reflecting the accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Qui est pour? Par? Pret? Atturās. Pieņemts. 79. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 80. par pret, atturās, noraidīts. Kompromiss I par, pret, atturās. Kompromiss I ir pieņemts. Tālāk ievilkuma pirmais grozījums par, pret, atturās noraidīts. Otrais grozījums par pret atturās noraidīts. Tagad mums ir jābalso par specializēto jeb atbildīgo komiteju viedokļiem lielāko daļu uh, jau esam aptvēruši vai tie ir ārpus aptvēruma. Pirmais ir nodarbinātības komitejas grozījums, trešais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Sastajā punktā nodarbinātības komitejas grozījums par pret atturās pieņemts. 14. punktā 14. grozījums MPO, kas par pret atturās pieņemts. Devītais punkts, itre, devītais grozījums par pret, atturās, pieņemts. Agrī komitejas grozījums numur 19, kas pār pret atturās pieņemts. Zivsaimniecības sastais grozījums ar mutisku grozījumu including through the collection of data, kas par pret atturās pieņemts. Kultūras komitejas grozījums numur viens ar mutisku grozījumu. While expressing reservations regarding the administrative division between its culture and media stance, strands. Qui est pour? Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kultūras komitejas trešais grozījums ar mutisku grozījumu. Lights the positive role of pan-European networks made up of local and national media such as Euronet Plus. Qui est pour? Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Sieviešu tiesību komitejas uh, grozījums numur divi ar mutisku grozījumu. The issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process. Qui est pour? Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad balsosim personāla balsojums par visu grozīto atzinumu projektu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vēl divi trūkst. Nē, visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Apstiprināts 29 par 4 e, pret un 4 atturējušies. Tātad esam piešķīruši pilnvarojumu. Nous avons maintenant... Tagad mums ir jābalso par budžeta grozījumu numur 1 tos sagatavojas Edegardie Zabala Robjal. Ir virkne grozījumu. Pirmais vispirms tātad. Vai jūs esat gatavs, referentkungs? Budžeta grozījums numur viens - 2015. gada budžets. Tātad ir vairāki grozījumi, par kuriem var balsot kopā, blokā, par kuriem referents ir izteicies negatīvi. Vai jūs piekrītat šiem bloka balsojumiem? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīti. Šie grozījumi. Tagad balsosim par Ehm, pirmo, pirmais grozījums pret atturas pieņemts. Trešais grozījums pār. Ar mutisko grozījumu. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. Mm, ceturtais grozījums pār pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Norēdīt šķiet. Norēdīts. 4B 7. grozījums par. Pret. Pārbaudam. Sākam balsot. Skatāju kļūt. Beidzam balsot. Norēdīts. 18 pret 17 par. Tālāk. Pirmais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk komiteja atzinumi. Komisija atzinam tad ditre, tran, otrais punkts, notiks grozījums. Investment in research and transport, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté recherche. Qui est... Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Reģija. Otrais punkts. Mūtis grozījums. Reģija par 2 ensuring a high degree of synergies between the SIF and FC while enhancing the multiplying effect of union contribution. Qui est pour Kurš par? Qui est contre Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Un tagad balsojam par visu tekstu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. gada vispārējā budžeta grozījuma numur 3 2014. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana. Gartie Zabalkundzes ziņojums. Pirmais grozījums atsaukts, otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Pārējie grozījumi atsaukt, balsojam par visu tekstu, personāla balsojumu sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 pār 4 pret 1 atturs. gada vispārējā budžeta grozījums numur 4, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošanu attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju, Itāliju. Fonds européen de solidarité en faveur de la Roumanie, de la Bulgarie et de l'Italie. L'amendement Otrais grozījums atsaukts. Trešais grozījums ar mutisku grozījumu. E shows solidarity with the population in the region hit by disasters. Qui est pour? Kurš par? Qui est contre? Kurš pret? Qui s'abstient? Kurš atturas pieņemts? Ceturtais grozījums par. Qui est contre? Pret. Qui s'abstient? Atturas. Approuvé pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Considérant A, amendement numéro 1. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Par visu tekstu balsojam, personāla balsojam, sekam balsojam. manque deux votants. Un. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 par, 1 pret, 5 atturas. Tālāk. Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošana plūdu Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā. Murisan kungziņojums. Pirmais uh, uh, punkts, trešais grozījums par pret atturas pārvadam. Scrutin est clos. Beidzam balsot. L'amendement est repoussé. Noraidīts. 21 pret 15 pār 1 atturas. 1A punkts, 4. grozījums par Qui est contre? Pret. Qui s'abstient? Atturas. Noraidīts. Viens A punkts, pirmais grozījums mutisks. Replace the word involving by examining. Qui est pour? Par. Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Piektais grozījums. atkrīt, ja pirmais tiek pieņemts, bet tas tika noraidīts, līdz ar to balsojam. Kurš par? Kiekon. Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Pirmais grozījums. Teksts reformulē tud as recital, kiepur. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Otrais grozījums. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. Par visu tekstu balsojam. Par appel de... Sākam balsot. Tā ir ouvert. Scrutin est clos.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 Nē, tad turpinām šīs pēcpusdienas debates. Tātad, kad Diezabela kundzes ziņums. 16. grozījums, kurš pār? Pret. Atturas. Norēdīts. 7. grozījums par. Pret. Atturas. Norēdīts. Astotais par pret atturas at, pieņemts. Devītais dalītais balsojums pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs? Pieņemts.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 4a punkts, desmitais grozījums, mutiskais. Policy can be more effectively handled and at union level. Qui est pour? Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atturas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 noraidīts nu, pret. Otrais par. Pieņ, pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci. Nosakt sastais ar mutis grozījumu. If migration flows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 Pirmais tā tad jau ir nosekts. Otrais par. Ah, le bloc, oui. Balsojums blokā. Sur l'ensemble. Par visiem lībe grozījumiem. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs? Noraidīti. Par visu tekstu. Personā balsojam, sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Pieņemts 32 pār 3 pret 2 atturas. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana Somijas pieteikums. Trešais punkts. Kurš pār pret? Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sest, trešais par, pret, atturas, pieņemts. Četri par, pret, atturas, pieņemts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 Paragraf 8, amendement 6. Sestais par. Pret. Atturas. Pieņemts. E, viņā par. Pret. Atturas. Pieņemts. 9b par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais par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 Alors maintenant sur, euh, sur euh, European Structural and Investment Fund. Eiropas struktūrālajie un investīciju fondu un pareiz ekonomikas pārvaldība norādes kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai. Levandovski kungs ziņojums. Pirmais, kurš par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums atkrīt. Tā kā noraidīts, uz tagad ir jābalso. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Un trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. pret atturas norēdīts. Otrais uh, punkts, piektais grozījums. Par. Pret. Atturs. Norēdīts. Sestais grozījums. Par. Pret. Atturs. Norēdīts. Septītais par pret atturs norēdīts. Par pret pārbaudam septīto. Astoto grozījumu pārbaudam elektroniski. Skatāju klūp. Beidzam balsot. Norēdīts. Devītais pār. Pret. Atturas. Norēdīts. Desmitais pār. Pret. Atturas. Norēdīts. 11 atsaukts. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par pret atturas norēdīts. Atkrīt, viņš jau ir atkritis. 18. arī atkrīt. Tāpat kā 19. grozījums. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais punkts. Nē. Trešais kompromiss par pret. Pre, atturas. Trešais kompromiss ir pieņemts. Sestais punkts. 21. grozījums. Par pret atturas norādīts. 22. grozījums. Kurš par? Nē, tas atkrīt. Četrpadsmitais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Norādīts. 23. grozījums par. Pret. Atturas. Norēdīts 7. punkts, 24. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas. Norēdīts 25. par? Pret? Atturas. Norēdīts. Un tagad balsojam par visu tekstu. Personāla balsojumu sākam balsot.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 Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Alors, nous passons au voie. Nē. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Neviens neaturas. Tālāk balsojam par šo protokolu, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Ah, il faut voter sur l'ensemble. Un vēl jābalso par visu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Scrutin est clos. L'ensemble est. Beidzām balsot. Pieņemts 31 pār 2 pret 4 atturas. Un tagad uh, pārvietojumi pieprasījumi Gardie Zabalskundzes 13, 15, 18, 19 balsojums uh, blokā. Personāla balsojums sākam balsot. Les trois, en bloc. Le scrutin est ouvert. Oui, c'est la conséquence. Jā, sākam balsot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 Pieņemts 30 par 2 pret 2 atturas. Un Holmeiers kundzes. Nu, e Kas attiec EDPS, tad ir bijušas zināmas grūtības ar konkursiem, jo nebija attiecīgie kandidāti un nebija arī attiecīgās ekspertīzes. Uh, Tāpēc ir nepieciešams pārvietojums 310 tūkstoši arī attiecībā uz tā dēvētajiem kontrakt eh, stāvs. Citādi viss ir kārtībā. Nous devons nous prononcer par euh, appel nominal. Personāla balsojums. Donc avis favorable de Madame Holmeyer. Holmeyer skundze pozitīvi raugās. Sākam balsot.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 par piekļuvas drošību, ēku politika. Arī pārlikts uz vēlāku laiku, jā. Nu, tad arī beidzam balsot. Et comme récompense de cet exercice, nous allons... Un tagad mēs uzklausīsim Gresles kundzi. Jo. Trialogs par finanšu regulu ir noslēdzies. Lūdzu, referents kundze, vārds jums. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par to, ka ar Latvijas prezidentūru mums izdevās ievērojami uh, pavirzīties uz priekšu sarunās un noslēgt darbu šie, pie šī dokumenta. Bija tāda situācija, ka dalībās nebija pauduši savu viedokli par uh, mūsu grozījumiem, tāpēc bijām atlikuši trialogus, bet tad pārstrādājām attiecīgi dokumentu un mums tomēr izdevās patiesībā panākt 75% no tā, kas bija mūsu darba kārtībā. Un es vēlētos jūs iepazīstināt ar to, kas mums ir. Tātad uh, mēs asimilējam nevalstiskās organizācijas ar uh, starptautiskajām organizācijām. Komisija vēlējās tomēr uh, saglabāt šo iespēju, bet uh, mēs pieprasījām šīs, lai šīs te uh, tātad, ka šī asimilācija gal galā tika panākta. Tālāk, kas attiecas uz joint undertakings, tad pie tā mēs bijām uh, sākuši strādāt jau iepriekšējās reformas ietvaros, un, uh, nu, mēs nevarējām iedomāties, ka varētu būt tik grūti šajā jomā kaut ko panākt. Tālāk, um, e, ģenerāla direktora um, gadskārtējā ziņojumā mēs bijām uh, paredzējuši arī izvērtēt arī Eiropas līmeņa pievienoto vērtību. U, šie punkti um, bija diezgan strīdīgi, jo arī padomu vēlējās uh, saņemt papildus dokumentus, te mēs uh, pamatīgi strīdējāmies. Un uh, iepirkuma ietvaros mēs pieprasījām mm, tā, tā, to, lai tiktu ņemta vērā sociālā aspekta un as, ilgspējības aspekti. Es domāju, ka arī e, tas bija pozitīvi, ka arī e, tas tiek paredzēts direktīvā. Tālāk sankcijas attiecībā uz uh, publiskiem iepirkumiem. Un mums te ir uh, samērīguma princips, un mums izdevās nostiprināt uh, attiecīgi uh, principus tā, lai uh, mēs rīkotos saskaņā ar Eiropas Savienības principiem. Esam precizējuši arī uh, sankcijas radām arī uh, risinājumu attiecībā ar šo contracting authority, kas gal galā var pieņemt lēmumu par sankcijām. Un ir uh, panels, kurš tiek sasaukts šādā gadījumā un tikai pamatotos uh, gadījumos attiecīgi tiek pieņemts lēmums. Un pirms tam ir jāsasauc uh, šāds uh, panels, pretējā gadījumā ir nepieciešams uh, risinājums tiesā. Nu, tas bija ļoti svarīgs jautājums, lai mēs tik tiešām varētu uh, paraudzīties spogulī un atbildēt sev, ka esam uh, panākuši labu risinājumu. Tālāk, kas attiec uz internetu, arī mums izdevās panākt labu risinājumu, uh, līdzsvaru starp datu aizsardzību un uh, caurskatāmību. Un uh, te nekādu pretrunu nebija. Tālāk, kas attiec uh, pie paneļu izveidošanas, mēs uzstājam uz to, ka ir nepieciešama uh, nepieciešams turpinājums un neatkarība, lai to vadītu neatkarīgs priekšsēdētājs un uh, būtu arī attiecīgs sekretariāts, un lai šis panāks tiktu sasaugs tikai tādā gadījumā, kad tas ir nepieciešams. Tālāk risinājumi jautājumi par interešu konfliktiem, uh, kā jau parlaments to bija pieprasījis, mums izdevās eh, panākt to, ka finanšu instrumentu gadījumā pretēji eh, komisijas eh, sākotnējiem priekšlikumam tomēr mums izdevās to panākt attiecībā uz visiem Eiropas Savienības instrumentiem. Mēs uh, atradām īpašu risinājumu attiecībā uz revīzijas palātu, samazinājām termiņus eh, sešas nedēļas eh, eh, šim te pretrunīgai procedūrai un tālāk trīs mēneši turpmākajai procedūrai, tas bija ļoti svarīgi, jo šobrīd tas ilgst vairāk nekā 20 mēnešus, bieži vien 24 mēnešus, un Komisija arī minēja to, ka nākot, sā, nākamās reformas ietvaros mēs varētu pie tā vēl strādāt. Tas bija ļoti strīdīgs jautājums, bet mums, mēs vismaz esam centušies eh, panākt to, lai revīzijas palāta ziņojumi būtu pieejami, m, mm, pieejami ātrāk. Un ar kolēģi mēs tik tiešām cīnījāmies par vienu no grozījumiem, par uh, patentu organizāciju. Es varu um, teikt um, tikai to, ka nākamās reformas uh, ietvaros mēs noteikti par to vēl runāsim. Nu, es, uh, man ļoti žēl, bet mums uh, noteikti pie tā būs jāatgriež. Un es katrā ziņā iesaku uh, šo te uh, pašreizējo dokumentu versiju un pateicos visiem tiem, kas uh, iesaistījās šajā darbā. Tas bija ļoti vērtīgi arī šis sākotnējais um, sagatavošanās darbs un um, liels paldies arī priekšsēdētājiem. Lielisks komandas darbs un es vēlos tiešām teikt, ka ļoti labi, ka jūs bijāt klāt. Liels paldies! Mana loma, protams, bija pavadīt jūs šajā darbā jo šis dosie bija lieliski sagatavots un vēlos apsveikt Grēzlas kundzi. Revīzijas palāts termiņu e, eh, samazināšanu. Tas bija izaicinājums. Un mm, te nu mums šķita, ka rezultāts ir maz ticams. Bet jūsu apņēmība, Grēzlas kundze, atmaksājās. Es jūs apsveicu ar to. Es domāju, ka mēs lieliski izmantojām šo logu, lai reformētu mūsu finanšu noteikumus. Jā, padome un komisija sākotnēji domāja, ka daudz priekšlikumu ir ārpus aptvēruma. Un gal galā izrādījās, ka tie ir jautājumi priekšlikumu vietā. Un pateicos arī kolēģiem, kas to visu sagatavoja. Aplaudēsim jums, referents kundze. Bien, y a-t-il des commentaires sur le rapport? Vai ir komentāri? Gaira kungs. Jā, danke, Herr Präsident. Also... Jā, liels paldies priekšsētāji. Liels paldies sarunu vedējiem, kas eh, panāca to, ka um, mēs līdz pēdējai minūtē tiešām pieprasījām um, mūsu nostājas pieņemšanu attiecībā uz uh, patentu aģentūras uh, jautājumu. Nu, jāsaka, ka te nav viena problēma, bet ir uh, 5 miljonu problēma. Ja es esmu um, pareizi informēts, tad runa ir par vairāku miljonu uh, uh, līgumu Eiropas tirgu par spīti tam, ka tiek Un tātad līdz šim mums nav nekāda noregulējuma, kā risināt šos jautājumus, jo tas netiek ierakstīts Eiropas Savienības budžetā. Gal galā par to nav atbildīgs ne dalībās, ne eh, klienti. Uh, Mums būs jāstrādā pie šī jautājuma. Jāsaka, es pavisam nejauši uzzināju par šo problēmu, un jūrī ir paredzēts eh, izskatīt šo jautājumu. Un trialogā dalībvalsts uzzināja, ka ir iespējams atgūt eh, līdzekļus nacionālajiem budžetam šie te patenti, nacionālajie patenti varētu finansēt uh, zināmus um, pasākums, tātad izmantot it kā savā veidā Eiropas Savienības budžetu. Un mēs nedrīkstam pieļaut šādu uh, pieeju. Tagad nacionālās iestādes apgalvo, ka mums ir tik daudz uzdevumu, kas nāk no Eiropas Savienības, un mums ir nepieciešams uh, attiecīgs finansējums. Un, un tas nozīmē, ka um, tiks pieprasīt līdzekļi nu, neiedomājumām lietām no Eiropas Savienības budžeta. Nu, es arī pavisam nejauši par to uzzināju. Proti, tad, kad mūsu uh, ēnu referents mūs informē, jo viņi vēlēja nosl vēlējās noslēgt darbu pie šī jautājuma, tāpēc, ka vēlējās pievērsties svarīgākiem punktiem. Un pavisam nejauši mēs pievērsāmies šim uh, jautājumam. Un noteikti ir jāpasaka, ka nu, tā tas nedrīkst notikt. Bet citādi es vēlētos pateikties visiem un. Uh, To noteikti teikšu vēlreiz arī uh, budžeta kontrolas komitejā. Lielas paldies! Bel après-midi. Hein. Euh, cette histoire d'excès. De, de, Šis stāsts par pārpalikumu pierāda vienu lietu, kā piemēroja uh, pieramais, pie šis piemēramais aprēķins ir pārāk liels, ka to vajadzētu samazināt. Taču Nacionālajie biroji satrauc, jo viņi uzskata, ka tādējādi, nu, viņi tiek izkonkurēti. Nu ko, vēl kādi komentāri? Mums vēl būs iespēja par šo parunāt. Ko mēs sagaidām no referents? Arī uh, Došu tagad uh, Fernandes kungam. Tiešām. Nebija uh, sākotnē nekā cerība saņemt vienu miljārdu. Likās, ka tas nav iespējams. Tieši tādēļ viņai tas izdevās. Monsieur Depré s'en va, c'est un moment de déchirement, mais votre, votre, posi votre position demain sur les FSI. Depré, kungs, nu, ko te jūs eit prom? Kāda būs jūsu nostāja par FSI? No zāles komentārs uz mikrofonu. N'abusez pas de cette confiance aveugle, monsieur Fernandez. Monsieur le rapporteur. Referentkungs, lūdzu, paldies. Es no savas puses vēlos pateikties arī mūsu priekšsēdētājiem. Es vēlos pateikties sekretariātam. Protams, ka man ir arī jāpateicas koordinatoriem, kuri jau no paša sākuma mani atbalstīja. Es pateicos ēnu referentiem. Es pateicos grupu personālam. Jāteic, ka mēs veicām darbu, kas tiešām sākotnē izskatījās neiespējams. Taču ir jā, jāsaka vēl viena lieta, mēs nestrādājam tikai pie finanšu aspekta. Tā ir lieta, kas varbūt nav tik skaidra, bet to mēs izdarījām. Jā, uh, Tas tiesa, ka mums izdevās iegūt vienu miljārdu, lai nebūtu samazinājuma apvērsni 2020 un Connecting Europe Facility. Tas tiesa, ka ikgadējā budžeta procedūrā, un tas tagad ir regulas tekstā, ka ir paredzēti šie garantija fondi Atgādīju, nu, ka esam samazinājuši arī ietekmi par 500 miljoniem uh, uz Connecting Europe Facility, 500 miljoniem uz apvārsni 2020, vai arī attiecībā uz uh, uh, pētniecību, arī tur uh, pamatlīnijas nav mainītas. Izietinēts regulā. Esam daudz ko ieguvuši arī pārvaldības jomā par izvērtēšanu. Mēs to darām. Ja izvērtējums ir pozitīvs, tad fondam ir jāturpinās. Tad, tad neatkarīgā izvērtēšana, ja tā ir drīzāk negatīva, tad ir eh, jāturpina fonds, bet ar likumdošanas izmaiņām. Bet, protams, ja mēs redzam, ka fonds nedarbojas un nav efektīvs un rādītāji ir absolūti negatīvi, tad ir jāpieliek punkts fonda darbībai. Tad ir vēl viena lieta, par ko daudz tiek runāts, ir eh, šī konsultatīvā platforma, kas būtu um, bez maksas valsts iestādēm un maziem vidējiem uzņēmiem, tā ir tikai trešdaļa. Šī platforma, tā ir jāpalīdz arī nacionālajām platformām, te mēs redzam sēkni arī ar nacionālajām platformām, reģionālajām platformām tad arī mēs esam palīdzējuši visām komitejām, ITRE komitejai, TRAN komitejai. Mēs arī izstrādājām portālu, lai arī būtu nodrošināt pārskatāmība investīcijām, lai fondi būtu, tiktu pār, būtu caurspīdīgi un pārredzami parlaments nāks lejā ar saviem ziņojumiem, parlaments ir iesaistīts arī fonda darbībā. Parlaments arī skatīs investīciju komitejas negatīvos vērtējumus. Tam, protams, ir paredzēta arī slepenē, slepenības klauzula. Pozitīvie vērtējumi ar ko nāks lai arī investīcija komiteja, nu, tie būs publiski pieejami. Mēs esam samazinājuši ietekmi uz svarīgām programmām. Nodrošinājām pārskatāmību, demokrātisko kontroli. Kā jau teicu, mēs paņēmām komisijas ieteikumus uh, budžeta kontrolas jomā, un tie bija ļoti būtiski. Uh, ieteikumi arī sakarā ar eh, to, ko minēja reģi komiteja, reģi ģenerāldirektorāts. Tad arī iekļāvām jauninājumu, papildinājumu, kas eh, papildus instruments, kas var radīt darba vietas, esam uzlabojuši tekstu, ir jauns instruments. Es, tā, es uzskatu, ka varam būt lepni par savu darbu. Es šeit vēlos pateikties visiem kolēģiem. Kolēģi ieguldīja svarīgu darbu, lai mēs nonāktu pie šī rezultāta. Uzskatu, ka tas ir labs. Darbs turpinās turpmāko gadu laikā visās budžeta procedūrās jo mēs vēlamies samazināt, kā jau to vairāk kārt arī minēju, vēlamies maksimāli minimizēt negatīvo ietekmi uz apārsmi 2020 un Connecting Europe Facility. Es esmu jau daudz kārt atkārtojuši šo teikumu un vēl vienu lietu mēs arī guvām padome vēlējās strādāt ar iepriekšējo daudzgad finanšu schēmu un padomu nevēlējās runāt par elastību. Padomu nevēlējās runāt par 14. pantu, par iespēju izmantot neizmantotās māržas. Tagad tas viss tiek izmantots un piemērots. Vēlamies to arī aktualizēt citiem projektiem. Protams, ka šis bija komandas darbs. Es pateicos visiem. Paldies priekšsēdim. Paldies eh, personālam. Varam būt ļoti lepni par eh, cilvēka resursu kvalitāti, kas ir mūsu politiskajās grupās, sekretariātā, jo īpaši mūsu budžeta komitejas sekretariātā strādā izcili cilvēki. Ça a été des, des grands moments. Jā. Šis tiešām ir svarīgs brīdis, pēdējie simts metri. Es darīju vienu lietu, ko es nekad līdz šim nebiju darījis, brūkstoju pirms, dož, pirms devos gulēt. Paldies Fernandes kungam. <laughs> minimiser, minimiser l'impact maximum. <laughs> Ma, tad, tad uh, minim, jā, minimizēt maksimālo ietekmi. Jā, šie brīži tiešām nebija. Vienkārši. Nav, nu, ziniet, vienkārši. Esmu te jauns. Kad parlamentam nav valdības, ar ko runāt, tad, nu, darbs sarežģīts. Nu, mūsu partneri galvenokārt ir diplomāti, jo gandrīz nekad neredzam ministrus, un bieži vien šie diplomāti, nu, viņi izpild savu mandātu, uzticēto uzdevumu. Un izskatās, tie diplomāti dažkārt ir, nu, cieši no nu, tāda autisma sindroma, un, nu, tas nav vienkārši. Bet, nu, tur vajag referentam būt īpaši talantīgam, lai, nu, katrs varētu apmierināts. Tam ir jābūt efektīvam, jo te mēs vēlamies arī nodrošināt investīcijas, mums ir nepieciešams uh, pēc iespējas paredzamāks uh, satvers, juridiskais satvers. Ja mēs atradīsim arī risinājumu Grieķijas situācijai, tas būtu ļoti labi, jo, nu, ir šī neskaidrība, kas spiež jau nedēļiem, un tas nekādu labumu investīcijām nenodara. Es ceru, ka mēs radīsim risinājumu. Jūs arī dzirdējāt Inžerī kungu, kurš teica, ja Grieķi nevarēs samaksāt ierēģiem, kas ir atbildīgi par robežu sārdas, tad tas radīs problēmas. Līdz ar to tās būs pilnībā atvērtas durvis nelegālai migrācijai. Bet no ko es domāju, ka tomēr viedums ņems virsroku. Lūdzu, Ziebāla kundze. Gracias, presidente, ja que Jose. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jose Manuels jau pateicās visiem, kuri piedalījās šajā darbā un vēlētos pieslieties šīm balsīm. Es savukārt vēlētos pateikties tieši viņam, jo viņš ir ārkārtīgi veiksmīgi vadījis sajūt, sarunas. Nevienmēr tas bija viegli iestāties par mums vēlamo rezultātu, bet viņš to darīja. Jāsaka, šajās uh, sarunās mūsu bija daudz, mēs bijām 50 visas partiju grupas. Eh, tas bija gan arī kā plenārsēdē, šeit plenārsēdē ir mazāk cilvēku. Un prieksēdētājs arī pats uzsvēra, ka mēs pabeidzām sarunas eh, astoņos no rīta un tad tikai paēst veselīgs brokastis un doties gulēt. Tā arī darījām. Tā tad, eh, kā jau teicu, sarunas turpinājās pāri pa divām dienaktīm un eh, astoņas, deviņas stundas sarunas. Tā tad mēs izgājām cauri 400 dažādiem vienošanās projektiem. Un eh, tādas eh, šīs trīspušu sarunas, tātad trialogs, vienmēr visgrūtākās izvēršas sarunas tieši ar padomi. To zināmā vērā pat eh, varētu saprast. Un eh, šo sarunu vadītājam, priekšsēdētājam ir ļoti grūta loma spēlējama, jo viņam ir tā kā jāizlīferē starp 27 dalību valstīm. Domāju, ka ar laiku mums šī sistēma ir jāuzlabo, jāefektivizē, pretējā gadījumā nevar vienoties ne par ko. Piemēram, komisija grib, lai teksts tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Padomē savukārt bija akal savs sakāmais. Man šķita, ka viss teksts ir ļoti sarežģīts, bet gala beigās eh, mēs esam panākuši labu eh, vienošanos, un es tiešām domāju, ka daudz no priekšlikumiem tekstu un arī gala rezultātu tikai uzlabos. Uzskatu, ka mēs to esam būtiski uzlabojuši un tā ir tikai teksta pirmā daļa. Tātad mēs esam panākuši pietiekam daudz, un tā, tas ir viens etaps no budžeta sarunām, kuras turpināsies arī nākamgad. Un tā tas turpināsies ik gadus. Un tad jau redzēsim, kā tas eh, turpmākajos gados notiks. Paldies arī jums par līdzdalību sarunās un to, ka bijāt klāt arī naktī. Margāl kungs, arī jūs bijāt klāt? Paldies! Jā, es piedalījos sarunās taisnība. Es varbūt nebiju tik aktīvs kā Fernandes kungs un uh, Ajāls kundze, bet um, Es eh, vēlētos arī izteikt savu visdziļāko cieņu šiem diviem kolēģiem. Protams, eh, ka bija arī tādi kolēģi, kur netika entuziastiski piedalījās sarunās. Parlaments tiešām ir uzlabojis sākotnējo tekstu redakciju, to tekstu, ko mums priekšā nolika komisija. Mums ir izdevies uh, pamainīt arī padomas attieksmi, jo bieži vien bija tā, ka padoma vienkārši tā kā parādīja sarkano karteņu un iespītējās, mums izdevās to visu tā pamainīt. Manuprāt, teksts ir labs. Tomēr tas drusciņ tā kā neatbilst tam tekstam, kas bija mums vēlamais. Tomēr citas padomas un eh, citi deputāti skaidri pateica, ka uz priekšu ir jāiet palēnām un ļoti uzmanīgi. Un iespējams, ka citas eh, komitejas ir eh, daudz kritiskāk noskaņots pret tekstu, kā mēs. Rīt mēs par to balsosim. Protams, ka argumenti par un pret joprojām ir, Es nezinu, vai mums izdosies uh, uzvarēt, bet, protams, ir ļoti svarīgi uzklausīt arī citu viedokli un respektēt šo pretējo vai, teiksim, atšķirīgo viedokli. Dažādas programmas 2020, arī citas programmas, par tām mēs diskutējām. Mēs esam samazinājuši finansējumu par veseliem 4% virknai programmu, kas attiecās piemēram uz vides aizsardzību un arī programmām, kurās ir iesaistīti spēlētāji. Šeit varbūt ieinteresētāka bija komisija to visu sakārtot. Un eh, mums eh, piespieda akceptēt ko tādu, kas mums tika pārdots kā būtisks panākums, proti, ka viens miljards papildus finansējums tiks piešķirts dažādām programmām, bet e, mūsu tā kā ierosinātās izmaiņas, piemēram, kā ieturēties budžeta rāmjos, netika ņemtas vērā. Un sekas, es uzskatu, mēs varētu vērtēt pozitīvi. Lielos vilcienos mēs esam panākuši mums labvēlīgu rezultātu. Un manai partijai arī tas šķiet pieņemami. Rezultāti jau runā paši par sevi. Un arī uh, kritērs, kritērija salīdzinošās tabulas runā pašas par sevi. Eiropas uh, e, industrija banka es vēlētos arī dalīties ar jums savā personīgajā viedoklī. Man ir ļoti liels prieks bijis piedalīties šajās sarunās, un, diemžēl, es nevarēju piedalīties pēdējā trialogā, bet tas jau arī turpinājās, kā jau šeit man kolēģi teica, 9 stundas. Es, diemžēl, tad atrados Palestīnā. Un Rītā man būs iespēja atgriezties pie šā jautājuma un izteikt savus komentārus vēl arī par citiem e, jautājumiem niansētāk. Un visbeidzot, mums e, vienmēr ir bijis e, skaidrs plāns, ko darīt un kā veicināt ekonomisko izaugsmu Eiropā. Un šobrīd mēs esam radījuši ne tikai plāna reālu īstenošanu dzīvē, bet gan pavisam jaunu fiskālu, pavisam jaunu finansējumu instrumentu. Tas ir apsveicami. Bet eh, es uzskatu, ka varbūt rezultāts nav tāds, kādu mēs to vēlējāmies redzēt. Kā jau šeit vairāk deputāti teica, mums ļoti, ļoti uzmanīgi ir jāizvērtē tas, kā mēs e, turpmāk pieņemsim lēmumu par nākotnes budžetu. Un e, mums ir jāpaskatās uz e, šā fonda pārskatīšanas un izvērtēšanas kritērijiem, un tad vajadzētu salīdzināt, vai tie ir sākotnēji mērķi. Paldies, Margā kungam, tagad vārds Grēslas koncē. Es, protams, arī vēlējos izteikt pateicību visiem eh, tiem, eh, kas ir panākuši to, ko panākuši, jo tagad rezultāts ir daudz labāks nekā sākotnējais projekts. mēs redzēsim tālāk, kā tas tiks izpildīts. Bet es vēlētos teikt kaut ko par procedūru, jo kopējā eh, sanāksmē ar ekon mēs rīkojamies tā, it kā Eh, rezultāts tik tiešām varētu attaisnot eh, šādu procedūru, bet es vēlētos teikt, es ceru, ka nebūs vairāk, neatkārtosies vairs šāda procedūra. Paldies! Nu, mēs eh, varējām iepazīt, ko nozīmē kopīga komiteja sanāksme, kopīgs prieku mirklis visiem. un tā ir iespēja arī e, gatavoties parlamenta e, kopīgam darbam, iesaistot pēc iespējas vairāk kolēģi, vai ne tā? Tālāk, e, dažas detaļas, kas vēl jāatrisina vienošanās starp komisiju un EIB. Tas nozīmē, ka mums vēl būs dažas sanāksmes. Nu, Mēs tik ļoti priecājāmies par šīm kopīgajām sanāksmēm, ka mēs noteikti turpināsim tādā pašā garā, uh, referent kungs. Nu, tagad ir jācer, ka rīt būs vairākuma atbalsts, lai nobalsot par šo dokumentu. Ja daži no kolēģiem joprojām ir skeptiski noskaņot vai viņiem ir šaubas, tad ir jādara viss iespējamais, lai viņus pārliecinātu par to, ka šis dokuments ir tā vērts. bet mums ir jāuzticas vienam otram tikai tad, ja mēs šiem noteikumiem būs kaut kāda jēga. Un, lai uzticētos, eh, protams, mēs pieņemam, ka par dokumentu rīt tiks nobalsots, un mēs organizēsim nelielu kokteļu vakarē, nosvinētu to. Jūs visi esat uzaicināti, gan neatkarīgi no tā, kā balsosiet rīt. Tā būs iespēja vēlreiz eh, paust mūsu prieku un pateikties un apsveikt visus tos, kas eh, panāca, eh, ka izdevās noslēgt šo trialogu. Šorīt Hosē Manuēlam bija jautājums par pievienoto vērtību, proti, kā mēs varam panākt pienā, pievienoto vērtību ar Eiropas budžeta līdzekļiem. Uh, un Eiropas parlaments pievienotā vērtība te nu ir pilnīgi skaidri pierādījusies. Mēs pateicamies referentam, ēnu referentiem, visiem tiem, kas piedalījās šajā darbā. Un es, kas esmu uh, jauns loceklis jūsu vidū, es priecājos par to, ka mūsu līdzstrādnieki bija tik gatavi uh, strādāt. Prieks tiešām strādāt ar uh, šādas kvalitātes komandu ekspertiem. Jā, tik tiešām no sirds pateicos jums visiem. Jo īpaši tāpēc, ka pēdējā trialoga naktī, nu tā pulksten septiņiem no rīta, mums radās šaubas par to, vai izdosies uh, ko panākt. Tīri no uh, nervu spriedzes viedokļa, no psiholoģiskā viedokļa, tas tā bija interesanta pieredze. Un mm, galu galā viss nokārtojās. Un ļoti labi, ka tā. Jo ak, cik žēl būtu, ja mēs būtu veltējuši tik daudz centienu un tik daudz stundu laika. Nu, ja viss noritēs gludi, un tā tam arī būtu jābūt, rīt esat laipni aicināti ap 19.20. kokteils. Cikos? À 20h, ouais, c'est ça. Tātad pusdien 20. Eh bien, encore une fois, merci de. Vēlreiz paldies, ka kopā varējām piedzīvot uh, tik patīkams mirkļus. Tagad vajadzētu, lai viss izdodas. Jāpadara šis noteikums par efektīvu. Un ir skaidrs, ka, lai privāti investori uzņemtos risku ar šo lielisko garantiju, ko mēs piedāvājam, svīrs efekts 15, ir nepieciešams pielāgot arī juridisko ietvaru un finanšu ietvaru, un tāpēc ir absolūti nepieciešams pabeigt darbu pie iekšējā tirgus. Tas joprojām ir sadrumstalots, un sadrumstalotība, protams, neveicina investīcijas un privātās iniciatīvas. Es ceru, ka tikpat enerģiski mēs strādāsim pie iekšējā tirgus pabeigšanas, lai kristu visas pēdējās barjeras, kas aizkavē dažus uh, privātu investors. Nu, tas ir ļoti svarīgi arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Patiesas izaicinājums. Es ceru, ka vismaz 20% no šiem līdzekļiem nonāks pie maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tieši viņi rada pievienoto vērtību un darba vietas. Nu, drīz būs arī brīvdienas. Un šajā pusgadā mums bija trīs trialogi, kuros izdevās noslēgt darbu par maksājumiem. Šorīt varējām pārliecināties, ka ir follow-up šis process tiek kontrolēts tālāk, trialogs par finanšu regulu. Te izdevās pavirzīties uz priekšu vairāk nekā mēs iedomājāmies un cerējām. Un, protams, Grēslas kundzes apņēmība tie ir no svara. Un arī ļoti labs rezultāts. Nu, jo mēs uzsākām sakot, ka nē, Mēs nepaveiksim visu par Connecting Europe Facility un apārsts 2020. Un dažkārt uh, radās jautājums, uh, kā mēs spēsim atkāpties no savām pozīcijām, bet gal galā mums izdevās uh, panākt miljārdu. Lielisks rezultāts. Nu, jābūt apņēmības pilniem. Tas mums izdevās pavisam eleganti un efektīvi. Domāju, ka ar to varam noslēgt mūsu šās pēcpusdienas darba kārtība, kas bija piesātināta, jāsaka, visu, visu dienu, jo esam šeit jau kopš pulksten deviņiem no rīta. Jauku atlikušo dienu visiem, tiekamies rīt plenārsēdē un rīt vakar uz kokteili.